Tā kungs, mēs esam saņēmuši septiņus rezolūcijas projektus. Balsojums notiks tūlīt pēc debatēm šorīt. Līdz ar to esam pabeiguši šīs debatas. Pārējām pie nākamā punkta - Sauda Arābija, Raifa Badāvī lieta. Un tagad es dodu vārdu vispirms Lohbīlers kundzei. Vienu minūti. Tas, ka Reifs eh, Badāvī uh, eh, publiskā sodīšana veselības stāvokļa dēļ ir vairāk reizi atlikta, uh, tas nozīmē to, cik uh, traģiski ir šī situācija ar 50 pletnes cirtieniem un ko, ko nozīmētu šī soda turpināšana. Mēs nedrīkstam uh, mazināt spiedienu, mums jāprasa Badavi atbrīvot, pie tam bez nosacījumiem. Viņš nav atsevišķs gadījums. Daudzi cilvēktiesība aktīvisti Saudārābijā ir apcietināti, tiesības uz savu viedokli tiek ierobežotas. Pagājušā gadā Es tikos ar Abulakailu, kurš ir eh, Badavija advokāts, arī viņš tika notiesāts uz 15 gadiem cietumā. Es ieteiktu Eiropas Savienībā sastādīt sarakstu ar visiem eh, nevardarbīgajiem politiskajiem ieslodzītajiem un sistemātiski eh, to pārunāt ar Saudas Arābijas varas iestādēm. Ah, Mark Demes. Jās paldies. Tagad Demes Makerkungam vārds vien minūti. Priekšsādātāja kungs Sauda Arābija diplomātiskā arēnā cenšas palielināt savu ietekmi. Tā ir uh, ANO uh, cilvēktiesību padoms locekli līdz 2016. gadam, un Sauda Arābija būtu tikai ieguvēja, ja tā aktīvi kritizētu islama valsts daudz uh, rīcību, arvien vairāk uh, musulmaņu uh, absolūti neatbalsta šādus uh, islamistus, un šajā uh, valstī varētu sarīkot debates par islamu un uh, rosināt atjaunotni. Šajā uh, valstī uh, Eh, tiek eh, sodīti cilvēku tiesību aktīvisti, un uh, Raifs Badāvī ir uh, nevainīgs cietušais šajā valstī, kurā notiek pārveides process, un uh, Sauda Arābija tā nemainīs savu attieksmi pret Raifu Badāvī, nevarētu palikt ANO cilvēktiesību padome Paldies, Šāks kundzei vārds. Raifs Badāvi tika atzīts, eh, ka viņš veselības stāvokļa dēļ nevar uh, vairāk būt pakļauts šī miesas soda izpildei. Šādi miesas sodi ir barbariski un pretrunā ir ar ANO konvencijām, ko ir parakstījusi Sauda Arābijas valdība. Uh, Cilvēku tiesību pārkāpumi šai valstī skar visus pilsoņus, bet it īpaši sievietes. Tas, ka šī valsts ir ANO cilvēku tiesību padomas locekla, ir absolūts fars ir grūti krit, kritizēt uh, šīs valsts veikto cilvēku tiesību pārkāpums. Es aicinu Eiropas Tautas partijas grupu atbalstīt šo rezolūcijas projektu, ko ir parakstījušas citas uh, politiskās grupas mums kopīgi jānosoda Raifa Badāvī cilvēku tiesību pārkāpumi un mums ir jāpārvērtē attiecības ar šīm valstīm, jo tā nav uzticama partnera cīņā pret islama valsti. Tā ir ne tikai eksportējusi gadu desmitiem ilgi šādus radikālus uzskatus, bet arī tā pati īsteno vardarbību uh, un izmanto barbariskus sodus tādus pašus, kā izmanto Islama valsts. Paldies, tagad vārds Kuraukungam. Vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Raifs Badāvī bloga autors un Saudarābijas brīvo liberāļu sociālā tīkla dibinātājs ir uh, apcietināt, atrodas cietumā un viņam tiek piemērots sodi. Mums ir jāprasa, lai varas iestādes atceļ šo piesprosto sodu un atbrīvo Raifu Badāvī, bet tāpat mums ir jāpārdomā mūsu attiecības ar Sauda Arābiju, ar, kas mums šķiet pievilcīga naftas dolāru dēļ. Šajā valstī tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Tā ir uh, rietumu sabiedrotā, bet mūsu attieksme ir ļoti liekulīga runājot par cīņu pret terorismu. Kā mēs varam nosodīt islāma valsti un tai pašā laikā mums draudzīga valsts piespriež miesas sodus un ierobežo izteiksmes brīvību un soda par reliģijas kritiku. Paldies! Vārds Kozo Fermīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs paužam savu nosodījumu uh, sodam, ko ir saņēmis Raiks Badavī tūkstošpletnes eh, cirtieni un 20 gadu cietumā, kā arī naudas soca. Un esmu nobažījies šajā sakarā uh, par rietumu vadītāju attieksmi saskaroties uh, ar eh, Sauda Arābijas karaļā Abdulla Bujā eju. Angela Merkele viņu dēvēja par lielu humanistu. Deivids eh, Kamerons, Baraks Obamam un citi visi pauda savu personisko līdzjūtību. Man šķiet, ka ir jānosoda šī dubulta morāle, eh, kas ir liekolīga Šī valsts eh, turklāt atbalsta arī te, te, te, tero, islāma teroristus. Nākošais runātājs - deputāts Vaidenholcers. Paldies! Tie, kas eh, Baržaf Badavī eh, nu, piesprieda desmit gadus cietumā un 2000 nu, pletnes cirtienu, nenojauta, ka te viņi dara kaut ko īpašu, viņi dara to, ko viņi dara ikdienā, apklusinot šādas valdībai nevēlams balsis un skaidri parādot, ka Saudārābijā kā iebiedēšanas līdzeklis tiek šādi miesas sodi piemēroti. Ja šīs pašas lietas veids teroristu organizācija, tad mēs pamatoti to nosodām kā šausminošu. Godātie kolēģi, mēs nevaram ar atšķirīgiem eh, mērogiem eh, vērsties pret eh, vieniem un tie pašiem no, nodarījumiem atkarībā no tā, kas to dara. Mums ir jāprasa cilvēktiesību ievērošana. Stabilitāte šajā uh, reģionā nenodrošinās tas, ka mēs skatīsimies caur pirkstiem uz šādiem notikumiem. To nodrošinās tikai demokrātiska rīcība un cilvēktiesības ievērojoša tieslietu sistēma. <coughs> Uh, uh, Lielas paldies! Ir zilās kartītes jautājums no Vaigla kunga. Vai jūs piekrītat atbildēt? Spoštovani kolega, eh, v svojem izvajanju. Kolēģi, savā runā jūs arī pieminējāt eh, tās eh, problēmas, kas mums šeit ir Eiropas parlamentā Uh, formulējot Eiropas Savienības pieeju cilvēktiesību jautājumiem. Ir daudzas valstis, kur uh, cilvēktiesības tiek pārkāptas, tas notiek Izrēlā, Marokā un vēl daudzās citās valstīs. Un visas šīs valstis mēs uzskatām par draudzīgām partneru valstīm. Mums ir parakstīti dažādi nolīgumi ar šīm valstīm. Vai nebūtu pienācis īstais laiks šai parlamentā skaidri runāt par mūsu attīstību? attieksmi pret cilvēktiesībām un kā mēs uh, to arī parādīsim uh, tām valstīm, kas pārkāp cilvēktiesības. Es varu tikai piekrist. Cilvēku tiesības ir atsevišķa lieta, un tās ne, nevar tikt sasaistītas ar citām lietām. Un nevar būt tā, ka politiskā iecietība vienā gadījumā šo problemātiku izceļ, bet citā noklusē. Cilvēktiesības stāv tam visam pāri pāri par politiskām interesēm, un par tām ir jādiskutē tieši šādā skatījumā. Un minūte. Predskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas tautas partijas grupa aicina Sauda Arābiju atcelt uh, Badāvī kungām piespriestos tūkstošu uh, pātagas cirtienus un aizstātos ar citiem pasākumiem. Mēs uh, tautas partija nevar uh, neatbalsta šo kopīgo rezolūciju, kurā uh, Saudārābija un Islama valsts uh, tiek atzītas par līdzīgām. Šādu pieeja ir nepieņemama, kaut gan Eiropas parlamenta delegācija rīt dodas uz Rijādu, vai uh, šāda situācija ir pieņemama, un mēs arī Eh, redzam, ka eh, tautas partijas pieteikumi par eh, Taņu Savčenko un Krīmas tatāru vajāšanu Krīmā. Šie priekšlikumi, diemžēl, tika noraidīti kā nesvarīgi. Tagad vārds Kelam kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Raidba Dāvija lieta ir pelnījusi nopietnu uzmanību, ir tiešām uh, jāsatraucas par to, ka cilvēkam piespried cietumu sodu par cilvēku tiesību aizstāvību. Un vēl satraucošāk ir šie tūkstoši pātaks cirtieni, kas pielīdzināmi nāves sodam. Sauda Arābija ir parakstījusi ANO konvenciju par spīcināšanas aizliegumu. Un uh, šādi um, miesas sodi ir aizliegti ar konvenciju. Ir jāprasa, lai Sauda Arābija atceļ piespriesto miestas sodu un pārskata viņa lietu. Tāpat laikā mēs apsveicam tieslietu sistēmas reformas, kas ir uzsāktas Sauda Arābijā. Un es aicinu jauno karali darīt visu, lai aizsargātu pilsoņu tiesības un brīvības. Tagad vārds Ričādam Holitam. Priekšsēdētājs um, pātagas cirtieni ir spīdzināšana un uh, cilvēku tiesību pārkāpums. Bloga rakstīšana ir uh, brī, izteiksmes brīvība. Katrs no tūkstošu pātagas cirtieniem Raifam Badāvi ir cilvēku tiesību pārkāpums. Mums visiem ir jāsajūt šīs sāpes un visiem jārīkojas. Raifa sieva mums informēja, ka viņam ir e, tādas ciešanas, ka viņš uh, par to vairs uh, nespēja runāt, un viņu satrauc arī tas, kāda būs ietekme uz bērniem. Un ir jāprasa atbild, atbrīvošo cilvēku, lai viņš var atgriezties ģimenē. Šodien, kad mēs runājam par sadarbību ar Saudarābiju cīņā, pret uh, terorismu ir jāatceras, ka saudieši Raifu uzskata par teroristu. Mums ir jādara viss, lai atbrīvotu Raifu no cietuma. Paldies. Henkel kungam vienu minūtu laiku. Dāmas un kungi, priekšsarētāji kungs jau tika norādīts uz to, ka Badāvī gadījums ir tipisks Saudē Arābijai, kā ilglaicīgs Amnesty International um, dalībnieks, es vēlos norādīt, ka tas arī tipisks islamam. Islams vienmēr tiek nošķirts no islamisma. Tas būtu tas pats, kas sociālistus e, nošķirtu no sociālistima vai kapitālistus no kapitālisma. Varu jums šodien pateikt, ka no 57 no 57 islāma valstīm 55 cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām. Pret sievietēm un eh, meitenēm daudz sliktāk izturās nekā pret zēniem un vīriešiem. Lielākā daļa cietušo paši ir e, musulmaņi. Un tāpēc mums ir svarīgi runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem visās islāma valstīs taisnība ir, mums nevajadzētu uh, dažādi um, skatīt šos gadījumus. Tālāk, Deprēkungs. Uh, Priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi! Uh, traģiski un nepanesama ir attieksme pret uh, Badāvī kungu. Un runa ir nevis par vienu izolētu gadījumu vai kaut kādu pārāk lielu centību represīvo uh, dienestu darbībā. Sliktākais ir tas, ka tā ir sistēma, tā ir legāla sistēma, kas ir īstenota un ieviesta valstī, kuru mēs uzskatām par sabiedrotu. Tradiski un nepieņemami ir tas, ka šis sots, kas ir piespriests Badāvī kungam, ka tie ir pātagas cirtieni par uh, atteikšanos it kā no ticības par zaimošanu, kaut gan viņš vienkārši piedalījās um, demokrātiskās debatēs internetā. Un šī situācija ir nepieņēmama, jo uh, Mm, no vienas puses mēs bombardējam islama valsti un nosodām tās rīcību, un tai pašā laikā šāda pati rīcība Sauda Arābijā netiek kritizēta, jo tie ir it kā mūsu sabiedrotie. Tagad vārds Smita kungam. Paldies priekšsēdētāji kolēģi, mums jāatceras, ka mēs esam atbildīgi mūsu reģiona un valsts priekšā, un mm, mēs, mums nav pienākums pastāvošā režīma priekšā, jo tie var mainīties. Man ir daudz draugu Sauda Arābijā, un tieši šīs draudzības un mūsu vērtību dēļ mums ir atklāti jārunā par pastāvīgajām plaši izplatītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Un šis ir ļoti ilustratīvs gadījums, par ko mēs runājam, jo Sauda Arābija vēlējās uh, to uh, padarīt par tādu kā paraugu gadījumu, bet ir tā, tūkstošiem citu gadījumu, par kuriem uh, tik plaši nerunā. Un ja šī sadarbība kaut ko mums nozīmē, tad mums ir jābūt uzticamiem savām vērtībām un arī apvienotai karalistē būtu jādomā mazāk par ieroču pārdošanu, bet vairāk par mūsu vērtībām. Tad mēs daudz vairāk būtu sasnieguši. Kā staldokungam vārds desmit gadi cietumā un tūkstoši pātagas cirtieni par reliģiskām un politiskām debatēm, 15 gadi piešķirti, eh, piespriesti eh, advokātam par to, ka viņš aizstāvēja cilvēku tiesības. Kas tā par sistēmu, kas tie par kriminālu sodiem? Ka, uh, Uh, pie, var piespriest uh, šādus pātagas cirtienus, tas patiesībā ir lēns nāves sots. Mēs nevaram ignorēt šādu barbarismu. Mums ir uh, jāpieprasa, lai tiktu atbrīvoti visi tie, kas ir ieslodzīti cietumā par sava viedokļa paušanu, par cīņu par demokrātiju. Mums ir jāpieprasa, lai Eh, šī sistēma kļūtu humānāka un mums eh, ir nepieļaujama sadarbība ar valstīm, kuras bradā kājām cilvēku tiesības. Mēs nevaram tikai domāt par naudu, jo katrs pātakas cirtiens Badāvī ir pātakas cirtiens mūsu sirdsapziņai Eiropā un mums ir jāpieprasa, lai tiktu atbrīvots ne tikai Raivs Badāvī, bet visi citi ieslodzītie. Saudarābijā visām grupām ir jābūt solidārām to prasot. Tagad zilās kartītes jautājums. Vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Paldies. Kas taldo kungs? Pēc tā, kas uh, notika Parīzē tātad pret teroristu uzbrukumiem Čārlī Hebdo redakcijai. Sauda Arābijas vēstnieks Parīzē piedalījās um, demonstrācijā protestējot par šiem uzbrukumiem. Bet, ja kaut kas tam līdzīgs būtu noticis Sauda Arābijā, ja būtu kāds izdevums, kā Čārlī Hebdo publicēts Saudārābijā, tad tiktu varbūt piespriests par zaimošanu nāvesots vai tūkstošu pātagas cirtieni autoriem. Un ir varbūt mums Eiropas parlamentā būtu jāuzsāk jauna kustība. Es arī esmu Čārlis. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Mēs nevaram piekrist uh, un atbalstīt šāda, šādu liekulīgu attieksmi. Mums ir uh, jāīsteno mūsu principi, jādistancējas no barbarisma. Es pilnīgi piekrītu, ka mums ir arī jāuzsāk kustība, es esmu raifs. Tagad vārds Kelī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Neapšaubāmi šis ir ļoti uh, skumjš uh, gadījums, jo no vienas puses mums ir labas attiecības ar Sauda Arābiju, un tai pašā laikā šī uh, karaliste apspiež izteiksmes brīvību, un to mēs nevaram pieļaut. Būtībā šeit mēs spēlējam tādas kā spēles, uh, Mums tā vietā būtu jāizdara viss iespējamais, lai izdarītu spiedienu Saudārābiju, pieprasot uh, pārtraukt šādu barbarismu, kas tur šobrīd notiek, un jāpieprasa, lai Raivs Badāvī tiktu atbrīvots. Tagad vārds Valenciāna koncē. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Raizvadavī, blogers, desmit gadī cietumā, tūkstoši patagas cirtiem, spīdzināšana nāve. Starptautiskās organizācijas mobilizējas pieprasot viņa atbrīvošanu, un mūsu parlaments nespēs nākt klajā ar kopīgu vestījumu, jo tautas partija negribēja kopā ar mums parakstīt šo rezolūciju. Spējām. Cerēsim, kā raudz badagi atveseļošies, tāpat arī cerēsim, kā mūsu diplomāti, ministri, vēstnieki, kas ceļo uz Saudārābiju, radīs brītiņu eh, izrunāt Raif Badavī gadījumu eh, cerēsim, ka mūsu milzīgās ekonomiskās intereses radīs brītiņu, lai runātu pār rau pa, badavību brīvību. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība būs palikusi bez balss. Paldies, un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Mēs esam iekavējuši laiku, un es došu vārdu diviem kolēģiem, lai mēs varētu iekļauties paredzētajā laikā. Tas nozīmē, došu vārdu tagad Markam Tarabellam. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs diskusijas par uh, Saudarābiju ir gadījums uzdot pareizos jautājumus. Vai normāli, ka šī valsts nekad nav nosaukta steidzamības jautājumos, lai gan gadījumu netrūkst? Pirmkārt, žurnālists Raifs Bādavī notiesāts uz tūkstošu pātagas cirtieniem tikai tāpēc, ka viņš veica žurnālista darbu. Otrkārt, atzīmēšu, ka SVF prezidenti Lagarda sērās par eh, mirušo karali, teica, jūs Eh, to nosauca par lielu cilvēku, kurš ir daudz eh, izdarījis eh, sieviešu labā. Protams, var, var būt droši, ka viņa četras oficiālās sievas to augstu novērtēs. Mums ir jāpatur prātā Raivs Vadavī un šīs sievietes, piemēram, kas atrodas cietumā tāpēc, ka ir braukušas ar auto. Mēs nevaram vienā brīdī teikt, es esmu Čarlīs, un otrā brīdī teikt, es esmu naftas dolāri. Paldies, nākošais. Runa runātājs Sulrika Lunāčēk uz vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji komisāra kungs. Man ir prieks, ka mums ir liels vairākums atrast sešas politiskās grupas atbalstīja beznosacījumu nekavējoties prasīt Rafbadāvī atbrīvošanu. Desmit gadi cietumā par eh, savu viedokļu paušanu ir barbarisks sots, ko mēs nevaram pieņemt. Un man Liekas ļoti interesanti, kāpēc Eiropas Tautas partija pie šādas plašas vienprātības un solidaritātes ar F-Badavī tomēr nevēlas piedalīties šajā rezolūcijā, vai tiešām ekonomiskās attiecības un nafta ir svarīgāk par cīņu pret barbariskiem cilvēku pār, tiesību pārkāpumiem? Laikam jau. Man tiešām prieks, ka mums izdevās kopīgi pieņemt šo rezolūciju bez Eiropas tautas partijas, taiskaitā, lai nosodītu šādu cilvēktiesību pārkāpumus un nekavēties prasīt atbrīvot Badāvikungu. Un mēs joprojām gaidām, ka Abdula centrs eh, Vīnē prasīs eh, šādu atbrīvojumu. Atbrīvojiet Raifu Badāvī tūlīt rog pe domnul comisar Stilianides să ia cuvântul. Stilianides kungs, komisārs, lūdzu jums vārdu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādētāji, godātie kolēģi. Es vēlētos pateikties jums par uh, jūsu pausto atbalstu cilvēku tiesību universālajām raksturām visā pasaulē. Sauda Arābija ir eh, svarīga, ietekmīga Eiropas Savienības partnere. Tā ir liela ietekme tuvējos austrumos un islama pasaulē. Tāpat kā daudzi citi Eiropā, mēs esam satraukti par Badāvī uh, eh, kungam eh, piespriesto sodu pagājušā gada septembrī ka viņam tika piespriests un arī šā gada janvārī izpildīts miesas sots uh, publiski viņu uh, noperot ar pātagu. Uh, runājot par šo lietu un par kopējo cilvēktiesību situāciju Sauda Arābijā, nav šaubu par to, ka Uh, viņa uh, badāvī piespriestais sots uh, un situācija kopumā satrauc Eiropas Savienību. Turklāt šīs tiesas spriedums ir nesamērīgs un Eiropas Savienības augstās pārstāvs Frederikas Morgerīnī Uh, pārstāv teiktais atgādina to, ka mūsu nostāja šajā jautājumā ir uh, to iniciatīvu skaitā, ko mēs uzņemies Eiropas Savienības līmenī, ārējās at, ārējo darbības dienas pastāvīgi sekošu situācijai šai lietā uh, riedā un ir notiku uzsāktas uh, oficiālas un neoficiālas iniciatīvas sadarbībā ar dalības valstīm, sazinoties ar Sauda Arābijas varas iestādēm. Un 9. janvārī tika izpildīti 50 pātagas sitieni, turpmākā soda izpilde ir apturēta. Protams, tas ir pozitīvs solis un ir jācer, ka turpmāka soda izpilde tiks apturēta pavisam. Tur, protams, mēs uh, turpināsim aicināt Sauda Arābijas partnerus apturēt uh, šo soda izpildi un pārskatīt tiesas lēmumu esam sapratuši, ka lietu varētu nosūtīt apelācijas tiesai atkārtotai izskatīšanai. Mēs uzskatām, ka ir jāstiprina atklāts dialogs par cilvēktiesībām ar mūsu Sauda Arābijas partneriem un ir jāizmanto iespēja, ko dod tiesu sistēmas reformu process, prasot atcelt uh, miesas sodus un pazemojošus sodus, un mēs arī runāsim par uh, preses brīvības jautājumiem. Tie ir svarīgi elementi mūsu dialogā, kas turpinās, un es uzsveru, ka mēs ar uzmanību sekojam Badāvī lietas tālākai attīstībai, un mēs pa atbilstošiem kanāliem darām zināmas mūsu bažas par šo jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs.